Ladies and gentlemen, let's start. Dāmas un kungi, sāksim. Paldies, ka esat ieradušies. Butikofera kungām ir pat uh, mazāk šārma kā Hermanim Van Rompējam. Jā, es zināju, ka jūs to izgāzīsiet uz mani. Have, Nebija tas plānots, uh, bet uh, mums bija uh, ziņojums uh, no Hermana Van Rompēja par sametu, un tur galvenokārt ir uh, um, budžeta jautājumu, un tāpēc mums uh, ir jāsāk uh, ar labākiem no labākajiem, kas ir ieradušies, un es domāju, ka mums būs labs diskusijas. Paldies, uh, ka mums var būt šīs debates par iespējām Eiropas Savienības un Āzijas attiecībās. Mums ir dažādi runātāji, speciālisti šajās attiecībās, un tāpēc gribētu uzstē, uzsvērt mūsu profesors Filomena Murei. Viņš pasniedz Melburnas universitātē viņa, un nesen viņa bija arī profesora Brigē. Sveicu jūs šeit, tad ir doktors Jeo Lai Hvei Viņa ir Eiropas Savienības centra direktora Singapūrai un pasniedz gan uh, Singapūras, gan citā universitātē, un viņa arī ir Singapūras starptautisko attiecību institūta uh, pētniece. Paldies par ieradušanos, un tad uh, Jonatans Holslāks, kurš ieradās ar zemnieku traktoru Briselē lai pievienotos uh, mums. Viņš strādā uh, Briseles Brīvajā universitātē un Briseles uh, Ķīnas studiju institūtā šajā universitātē. Šis debats būs ļoti būtisks, uh, jo tas būs viens no svarīgākajiem, ja ne pat pats svarīgākais jautājums nākotnē, uh, gan Eiropas Savienības attīstībai, jaunajā globālajā kārtībā, Uh, jo globālās tendences ir tādas, ka ES un Āzijas attiecības būs ne tikai ekonomiski, bet arī politiski svarīgas, un tāpēc uh, mums ir jāskatās, kādu lomu Ķīna šeit spēlē Bet tad ekonomiski un uh, drošības kontekstā ir uh, jāpiemina šī valsts. On, not only economic reason. I believe the motives are more political than economically in this case. So therefore we have a lot of... Tāpēc uh, mums tā tad ir daudz jautājumu, kur ir jāapspriež, un es gribētu dot vārdu Filomenai Morejai kā pirmajai. Paldies, eh, Broka kungs. Thank you very much, Mr. Brock, and um, it's a great pleasure. Man ir liels prieks eh, šeit būt klāt un paldies par ielūgumu uzstāties šajā uzklausīšanā. Īpašs prieks ir eh, tāpēc, ka es kādreiz esmu strādājis arī kā parlamenta deputāta asistenta un rakstīju savu doktora darbu par, um, par Eiropas parlamentu. Um, varbūt ir pārspīlēt teikt, ka Eiropa ir brīvība un Āzija gūst peļņu, bet uh, ir bijušas dažādas prioritātes uh, šajos reģionos, un šīs atšķirības ir redzams arī uh, attiecībās. Mēs redzam, ka mainās uh, varas, demokrātijas un tirsniecības uh, un arī drošības parametri Āzijā. Uh, Um, Āzija un Eiropa ir sadarbojušies kā uh, līdzvērtīgi partneri, kā savstarpēji atkarīgi partneri un arī uh, kā konkurenti. Lai varētu būt konsekvents partners ar Āziju, Eiropas Savienībai ir jāparāda, ka tai ir konsekvents, uh, konsekventa nostāja un konsekventa pieeja. Viens no svarīgākajiem izaicinājumiem, protams, ir tas, ka otrā pusē Āzijas konteksts arī nav tik skaidrs, ir dažādas alianses, nav īpaši skaidrs, kuri tad ir galvenie partneri otrā pusē. Āzija ir eh, ļoti eh, daudz dažādu partneru kopums, un eh, ne tikai brīvās tirzniecības nolīgumi ir svarīgi, pēc kuriem šobrīd ir sarunas, eh, ir sarunas par klimatu, par valsts iepirkumiem, eh, tirgus pieeju, noteikumiem, kas attiec uz pieeju tirgiem, bet arī Eiropas Savienība eh, negrib tikt izstumta no Āzijas institūciju puses un reģionālā organizācija puses, piemēram, Austrumāzijas samits. Tātad ir jābūt partnerim, ne tikai varai, lai būtu par paraugu Āzijas pusē. Tātad gan politiski sarežģītas ir šīs attiecības, gan arī zināmā mērā pretrunīgas. Eiropas Savienība tiek skatīta galvenokārt kā tiesniecības partneri un netik daudz drošības kontekstā. Bet es gribētu uzsvērt, ka ES ir uh, ļoti svarīgs uh, partneris netradicionālās drošības jomā, piemēram, runājot par pandēmijām vai mieru uzturēšanu, uh, cilvēku kustību, bet arī pārtikas nekaitīgumu ziņā. Tātad, lai arī Eiropas Savienība uh, pagātnē sevi uzsvēra, uztvēra vairāk kā tiešniecības partneri, tad tomēr tās sniedz arī attīstības palīdzību. Eiropas Savienībai ir vairāk izaicinājumi. Simetrija, piemēram, lai varētu strādāt ar paritāti attiecībās, ir jāatzīst, ka Āzijas partneri ir līdzvērtīgi, kas arī ir ar savu nostāju un savu līdzsvaru izpratni uh, reģionā, bet ar to es domāju arī šeit eh, ASV, ES un Āzijas interešu salāgošanu. Eiropas Savienībai arī ir šis līdzsvars jānotur. Kamēr Eiropas Savienības nolīgums ar ASV par uh, klusāko un, un Āzijas valstīm ir eh, ļoti svarīgs, un tomēr ir svarīgi, lai eh, to pārāk neidentificētu ar ASV pozīcijām. ES var būt eh, simetrijas nodrošinātājs, var arī būt starpnieks sarunās, bet nevajadzētu būt tā, ka tikai ASV partneri šeit ir redzami. Uh, Vēl viens simetrijas aspekts ir Āzijas partneru vēlme eh, redzēt mazāk Eiropas un lielāk Āzijas pārstāvju īpatsvaru starptautiskos formos, piemēram, G20 ir politiskas, ekonomiskas un drošības simetrijas problēmas. Bet uh, arī Eiropā, piemēram, labklājības valsts koncepcija ir ļoti atšķirīga. Uh, arī cilvēktiesību koncepcija ir atšķirīga. Līdz ar to Eiropas Savienībai ir tāds diferencētāks uh, viedoklis uh, nekā tās uh, Āzijas partneriem. Arī regulatorijā reģionālismā simetrija ir jāievēro. Uh, Tātad es domāju, ka ir e, jautājumi, kas ir e, jārisina, kā e, rīkoties ar partneriem, kam nav kopīgu, piemēram, mieru uzturēšanas pasākumu. Un jāskatās, kā varētu veidzot šo institucionālo kapacitāti. Un tas man noved uh, Pie nākamā jautājuma Eiropas Savienība vēlas iesaistīties jautājumos uh, Āzijā, bet ir arī skaidri jāredz, ka uh, Eiropas Savienība um, uh, ir jābūt arī klāt un ir jābūt skaidrai pieejai, skaidrai darba kārtībai, kas būtu um, uh, konkrēta Tas ir svarīgi, lai veidotu uzticamību. Un šeit ir jārunā arī par brīvās tiežniecības nolīgumiem, kas var izvērsties uh, reģionālos nolīgumos, ja, piemēram, uh, ASEAN uh, rīkosies šajā virzienā. Vai Eiropas Savienībai ir vajadzīga jauna Āzijas stratēģija? Es nedomāju, ka tas ir nepieciešams, jo Āzija ir tik daudzveidīga, bet ir jābūt vairāk Ķīnas stratēģijā. Politikas uh, ir ļoti izkaisītas Āzijā un tās netiek atzītas kā ES politikas. Piemēram, ES atbalstīja uh, Uh, valstis pēc tsunami, bet tas netiek uh, atzīts, tas nav redzams. Šai, uh, šiem signāliem ir jābūt skaidrākiem. Ir, protams, Eiropas Savienībai jāaizstāv cilvēktiesības, bet jāuzmanās no šāda koloniāla iespaida radīšanas. Uh, Jā, Eiropas Savienībai ir ļoti būtiska pieredze, ar ko tā var dalīties, bet uh, jāapzinās, ka tas uh, nes līdzi arī draudus, ka mūs var pārprast pasaulē. Eiropas Savienība nesen uh, atzina, ka tai ir problēmas ar eiro krīzi, bet eh, tā tiek atzīta arī par eh, svarīgu partneri. Manuprāt, eh, Eiropas Savienība ir jāveido saskaņota pieeja attiecībā uz Āziju. Eiropai vajadzētu iecelt vēstnieku ASEAN. Un Tagad, kad tiek veidots sadarbības līgums ar ASEAN, bet es domāju, ka uh, Eiropas Savienība varētu arī uh, veidot uh, uh, savu darbu, balstoties uz principiem uh, un sadarboties ar citiem partneriem reģionā, Austrāliju, Japānu, piemēram, un uh, ir. Uh, Uh, Āzijas dokumentā bija uh, tātad. Of the European Union is that it needs to project certainly one voice. It needs consistency in three ways. It needs jābūt konsekventiem, ir jābūt konsekventai politikai, konsekventai stratēģijai. Un uh, saskaņotai pieejai, lai mūsu partneri zinātu, kas tad ieradīsies, uh, kurš no priekšsādātājiem ieradīsies, ko viņš darīs, lai būtu uh, vienota rīcība uh, un partnerības stratēģijā vajadzētu atzīt, ka mūsu partnera loma uh, mainās reģionā. Mēs varētu sadarboties ar tādām valstīm kā Austrālija, kas nesen pieņēma uh, savu politiku Āzijas laikmetam. Uh, Eiropas Savienība pieņēma jūlijā um, vadlīnijas par drošību pretstatā tam Austrijas valdī, Austrālijas valdības uh, politikas dokuments par Āzijas laikmetu ir apmēram 300 lapušu garš, un tur ir ļoti detalizēta Āzijas analīze. Manuprāt, ir uh, jāanalizē no Eiropas puses, kāda ir izaicinājuma reģionā, un uh, arī šeit ir jāievāc vairāk informācijas, jāpazīst labāk Āziju arī skolās un universitātēs. Uh, bet arī uh, uzņēmēju vidū ir nepieciešama labāka uh, uzņēmēju sadarbība, kā piemēram transatlantiskā uzņēmējdarbības padome, kaut kas tāds vajadzīgs ar Āziju. Un, uh, Arī šeit Eiropā ir Āzijas izcelsmes cilvēki ar, e, ar Eiropas pilsonību, un tie ir lieliski cilvēki, un tā ir ideāla uh, iespēja izmantot šos cilvēkus, kam ir zināšanas par Āzijas dažādām valstīm, sabiedrību, valodu, un to var ļoti labi izmantot šeit uh, attiecībās uh, ar Āzijas partneriem. Eiropas Savienība var arī tālāk attīstīt šo demokrātisko pārmaiņu mm, Āzijā. Tai ir jāstiprina sava ietekme ASEAN reģionālajā formā un citos starptautiskajos fórumos, lai parādītu, ka Eiropas Savienība var uh, darīt to, ko tā dara labi, varbūt starpnieks dažādos samierināšanās procesos, kā to tā ir darījusi jau, piemēram, Birmas gadījumā. Tā var balstīties uz to, kas jau ir sasniegts tā multilaterālismā, tirzniecībā, partnerības un sadarbības noliegumos, Kopš 94. gada pirmā nolīguma ļoti daudz kas ir mainījies. Tā bija pirmā stratēģija. Un uh, Eiropas Savienībai ir uh, jāņem vērā arī ASV loma Āzijā. Ir uh, labāk jāizprot uh, Āzijas ainava, bet Eiropas Savienība var izmantot arī savas uh, stiprās puses, proti um, necensties, uh, necensties tā kā sludināt, bet strādāt ar partneriem. Daudzās tirzniecības sarunās Eiropa darbojas ļoti labi un to var izmantot. Eiropa ir arī principu partneris un šis ētiskais aspekts uh, nedrīkst eh, tikt pārprasts, eh, un to nevajadzētu pārprast kā aroganci, mm, drīzāk izglītība, zināšanu nodošana būtu tas, eh, pie kā būtu jāstrādā Eiropas Savienībai, jāstrādā ar NVO un, piemēram, tiek kritizēts, ka Eiropas parlaments ir pārāk tūs dažām NVO, jāuzsver šī kritika nopietni. Es domāju, ka Eiropas parlamenta loma šeit ir ļoti svarīga. Un e, šeit ir arī potenciāls, ko vēl var izmantot. Tātad kādu signālu Eiropas Savienība un Eiropas parlaments var raidīt Āzijai? Konsekvence, saskaņotība, Eirozonas problēma atzīšana – Šis ir izaicinājums, par kuru mēs gribam runāt ar mūsu partneriem Āzijā. Ir jāraugās, kā Eiropas Savienība var strādāt pie reģionālā regulējuma. Ir jāizvērtē kritiski, vai uh, Ķīna pievienosies TPP nolīgumam. Azijā ir ļoti liela daudzveidība, ir dažādas alianses uh, un uh, ir uh, līdzīgi kā ASV jāatzīst arī Indijas loma. Azija ir ļoti daudzveidīgs reģions un ir grūti izvēlēties vienu skaidru uh, Uh, politikas uh, nostāju, bet Eiropas Savienības uh, vēstījumam ir jābūt ļoti saskaņotam. Paldies, un tagad vārds doktorai Jolaivī. Uh, thank you very much for Lielas paldies par to, ka mani šodien uzaicinājāt uz šo publisko noklausīšanos. Man liekas, tā ir ļoti laba zīme, ja parlaments izrāda interesi par šiem jautājumiem, tādēļ, ka pēc Lisabonas nolīguma parlamentam ir daudz lielāka loma, kas jāspēlē dažādos uh, politikas jautājumos. Un īpaši attiecībā uz Āziju parlamenta loma ir ļoti svarīga. Man iepriekšējā runātāja jau uz, ieskicēja to, cik svarīgi sadarboties ar Āziju visos līmeņos. Tad, kad mēs runājām par Āzijas un Eiropas Savienības attiecībām, tad uh, nepietiek <laughs> runāt par Briseles uh, klimatu. Sākot no 21. gada, 21. gadsimta sākuma mums uh, ir uh, ļoti daudz uh, starptautisku dialogu ar Āziju. Uh, un um, ir radīti daudz jauni fórumi. Ir stiprināti e, dialogi arī ar tādiem partneriem kā Ķīna, Japāna un tam līdzīgi. Tomēr Eiropas un Āzijas partnerība vēl nav attīstījusi pilnībā savu potenciālu un vēl ir ļoti daudz lietu, kas ir jāizdara. Es domāju, tas nozīmē, ka mēs vēl neesam nonākuši pie tā, pie kā mums vajadzētu nonākt. Mēs pārāk nesam koncentrējušies uz šīm attiecībām. Ja jūs vēlaties, lai attiecības starp ES un Āziju būtu dinamiskas, tad mums ir nepieciešama pozitīva un pragmatiska pieeja. Un tas ir nepieciešams ilgtermiņā. Nu, kāpēc es pieminu ilgtermiņu? Es neesmu politiķe, tomēr, tad, kad mēs paskatāmies uh, uh, nākotnē, tad Eiropas Savienība ir nozīmīgs Eiropas eh, pasaules ekonomiskais spēlētājs. Tomēr arī Āzija turpinās augt, un tai būs vien lielāka nozīme ekonomikā. Tāpēc īsumā mēs nevaram mm, vienkārši viens otru ignorēt. Mums ir nepieciešams sarunāties vienam ar otru ar savstarpēju uzticēšanos un arī mums jābūt pragmatiskiem. Mums ir jāpārunā mūsu atšķirības un mums ir uh, jārunā arī par to, kā mēs viens otru uztveram, kādas ir mūsu prioritātes. Mums ir jāpārunā šīs atšķirības, nevis jācenšās tās noliegt. Mums ir jārunā par savām atšķirībām, jo starp mums ir atšķirības. Un mums ir arī jātiek galā ar savām cerībām. Mums ir jāsaprot, ko mēs viens no otra gaidām, ko mēs gaidām no uh, viens no otra. Abos reģionos pašlaik tiek piedzīvotas dažādas krīzes. Un mums visiem ir savas problēmas, kas ir jāatrisina. Un mēs, bet mēs nevaram um, nodarboties tikai katrs ar savām lietām, neskatoties, kas ir vajadzīgs citiem. Um, mums ir jāsaskarās ar šiem izaicinājumiem. Mēs esam savstarpēji atkarīgi un mēs esam viens otram vajadzīgi. Un tikai tā var būt stipra partnerība starp mums. Un tad, kad mēs domājam par šiem jautājumiem, protams, nevajag novērsties arī no um, sarežģījumiem, kas ir bijuši mūsu attiecībās. Filomēna jau šeit pieminēja dažus jautājumus. Jo ir e, daudzas valstis Dienvidāzijā, kas pakāpeniski uzmostās un un tās noteikti vēlēsies ņemt dalību nākotnes Āzijas veidošanā. Un tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai tiešām vajadzētu pieturēties pie saviem solījumiem Āzijai, un tas, protams, ir jādara apusējās cieņas gaisotnē. Mums ir jāieklausās vienam otrā, un jums ir jāieklausās, eh, kāds, kāda ir Āzijas eh, cilvēku, kādas ir Āzijas cilvēku eh, ilgas. Un Es e, ceru, ka mēs tiešām spēsim saprast, e, kādas ir katra e, prioritātes un turpināsim sadarboties. Gan Āzija, gan Eiropas Savienība noteikti ir jāmudina mazāk paļauties uz rektoriku un vairāk darīt. Man šķiet, par spīti tam, ka Āzijā ir ļoti vēl dažādi viedokļi, tomēr no Āzijas Eiropas Savienībai ir jāgaida, um, ka Āzija censtos risināt parādu krīzi. Nu, to jūs varētu uh, prasīt. Mēs varētu censties stabilizēt pasaules ekonomiku un tirgus nestabilitāti. Tāpat mums ir kopīgas e, intereses attiecībā uz um, ilgspējīgas ekonomiskās attīstības modeli. Mēs, protams, vēlamies radīt darba vietas un novērst nevienlīdzību. Man šķiet, ka valdībām. Um, Eiropā un Āzijā vajadzētu uh, domāt eh, strateģiskāk, domāt par to, kā reformēt izglītības sistēmu, lai sagatavotu savas jaunās paaudzes citai pasaulē. Mums ir jāsarbojas ar zinātnē un pētniecībā. Un mums ir jādara pēc iespējas vairāk. Un tāpēc es tagad ar nepacietību gaidu mūsu diskusiju. Liels paldies eh, doktorei Jū Un tagad mēs dosim vārdu Jonatanam Holslāgam. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Es savā prezentācijā gribētu runāt par trim argumentiem. Pirmkārt, Eiropas Savienība eh, nav daudz ko gūs no Azijas uzplaukuma pēdējos desmit gados. Otrakārt, eh, nevar sagaidīt, ka turpmāk tas būs labāk. Un treškārt, pēr, labākais veids, eh, kā strādāt ar Āziju, būtu eh, kaimiņa attiecību politika un, un tāda viegla Āzijas politika. Eh, mums ir jādomā par jaunu veidu stratēģiju Eiropā. Ko mēs esam guvuši pēdējos desmit gados no Āzijas? Katru gadu ir vairāk kā simts uh, tirzniecības braucienu uz Āziju un apmēram 650 miljārda eiro investīciju tiek investēts Āzijā. Bet, ja mēs paraugāmies uz tirzniecības bilanci, kas bieži vien ir lēmumu pieņēmēju atsaucas punkts, izskatās, ka esam tādā deficīta attiecībā ar Āziju. Neskatoties uz daudz investīcijām un pieaugošu preču un pakalpojumu apmaiņu, uh, E, neizskatās, ka ES spēj uh, līdzsvarot šo, um, līd, šo bilanci. Un tas nav tikai saistīts ar Ķīnu. Šeit ir runa par visu Āzijas tirgu. Runājot par starptautisko sadarbību, manuprāt, ļoti svarīgi ir norādīt, ka mēs virzāmies uz uh, normatīvo konverģenci, ieraugāmies uz uh, lielo uh, spēku rīcību cilvēktiesību padomē, ANO ģenerālajā asamblējā, joprojām parādās, ka mēs esam ļoti atšķirīgi runājot par prioritātēm globālajā politikā. Kas attiec uz strateģiskajām partnerattiecībām ar Indiju, Ķīnu, Japānu un citiem globālajiem spēlētājiem, šeit ir daudz, kas notiek, drošības sadarbība un koordinācija daudzos uh, problēma jautājumos. Treškārt, uh, uztvere pēdējās desmit gados, uh, tad, kad mēs salīdzinām Āzijas uh, lielāko valstu uzskatus 2005. līdz 2010. gadā, mēs redzam, ka Āzijas viedoklis par Eiropu ir pasliktinājies. Protams, mums uh, nav laika iedzināties šeit detaļās, uh, bet uh, šīs um, attiecību izvērtējums nav īpaši iedrošinošs. Es uzskatu, ka Āzija sagaida, Āziju sagaida uh, klupšanas akmeņiem pilna nākotne, mēs varam gaidīt lielus satricinājumus, un tas varētu būt divi iemesli dēļ. Pirmkārt, nelīdzsvarots izaugsmes robežas. Ja mēs paraugāmies uz ekonomisko situāciju Ķīnā, manuprāt, ir e, pamats būtiskām bažām, jo e, es neredzu, ka varētu parādīties konsens Pekinā par to, kā risināt šo līdzsvaru trūkumu. Un uh, ņemot vērā, ka uh, Āzijas rietumi aizvien vairāk ir atkarīgi no šīs neliecerotās izaugsmes, tad mēs redzam arī, ka sociālā neapmierinātība un ekonomiskā nenoteiktība Āzijā pieaug. Otrs elements ir uh, varas līdzsvara maiņa, proti Ķīnas uh, uzplaukums ir novedis pie tā, ka uh, ir zudis līdzsvars uh, valstu starpā. Kāpēc es domāju, ka tas ir iemesls bažām? Jo es uh, to neuzskatu par pašsaprotamu, ka šī uh, vēsā prāta pieeja, kāda joprojām tiek izmantota Āzijas diplomātijā un strateģiskajā domāšanā, ka tā varētu neturpināties ir politiska nedrošība, kas pieaug, un tas var novest pie strateģiskas neskaidrības. Un tā tad varētu būt tendence saglabāt uh, reģionālo sadarbību, bet varbūt arī nacionālismu uzplaukums. Ko tas nozīmē Eiropai? Es uzskatu, ka šeit parādās desmit jauni izaicinājumi. Nevaru pieskarties visiem, bet pirmais, manuprāt, ir pelnījis vairāk uzmanības. Tātad es domāju, ka e, nāksies rēķināties ar to, ka um, jaunatīstības varas Āzijā uh, izvēlēsies tādu ļoti spēcīgu ekonomisko nacionālismu, un tām nav nekādas vēlmes uh, atvērties uh, tādām fundamentālām reformām. Un tas uh, Uh, ietekmēs arī laklājības situāciju mūsu pusē. Tālāk par multilaterālismu. Tas ir uh, bijis ļoti svarīgs mūsu ārpolitikā, bet ņemot vērā, cik liels ir atšķirības ar mūsu Azijas partneriem, mums ir jāizvērtē, cik tiešām mēs vēl varam ietekmēt uh, pa šiem kanāliem. Uh, Nepieskaršos eh, vairāk šiem punktiem, varbūt eh, jautājumu un atbilžu sesijas laikā būs eh, vairāk laika tam pieskarties. Kas tad tas, ko tad tas nozīmē es politikas veidošanā? Svarīgi ir veidot pareizās prioritātes. Āzija nav vienīgais reģions, kas prasa mūsu uzmanību, bet mums noteikti ir jāsāk veidot tādus būtisku stratēģiju. Pirmkārt, eh, mums vajadzētu eh, uzturēt spēkā mūsu vēlnes, vērtības un tās arī aizsargāt. Mums ir eh, jādomā, kā šeit to tiešām arī īstenot. Lai mēs varētu būt ticams partneris Āzijā, mums pašiem ir jāatgūstas ekonomiskā plānā, jādomā strateģiski un jākoordinē mūsu rīcība. Pirmie divi runātāji, manuprāt, jau šeit deva ļoti būtiskus ieteikumus šajā virzienā. Kas attiec uz politiku, man šķiet, ka uh, ir uh, jāizmanto pēc iespējas vairāk ieguvumi, ko tas nozīmē, ir jābūt uh, skaidrai drošai trīzniecības politikai, un, ja nemaldos, uh, otrā runātāja uh, minēja arī uh, jaunās eh, Āzijas eh, ekonomikas nišas, kas parādās, un tā varētu būt iespēja Eiropas eksportētājiem, jo īpaši pakalpojumu sektorā. Protams, ir jāstiprina partnerības. Eh, ir skaidrs, ka ir vajadzīgi strateģiski partneri Āzijai, bet uh, Šeit ir vairākos līmeņos jādarbojas. Ārējās darbības dienestam šeit noteikti ir iespējas koordinēt rīcību ar dalību valstīm, lai dialogi būtu tādi saturīgāki un lai varētu ar Āzijas partneriem strādāt pie prioritātēm. Un, protams, ir jāņem vērā Āzijas drošības vajadzības, tās uh, iesaistās uh, jūrlietu uh, strīdu risināšanā, piemēram, un uh, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs skaidri parādītu mūsu pozīciju, manuprāt, to esam arī darījuši, bet liela daļa Āzijas drošības vajadzību ir saistīts arī ar mums pietuvinātām teritorijām. un tiek jautāts arī, ko Eiropa varētu darīt, nodrošinot uh, drošību uh, jūrā, piemēram, pie Āfrikas krastiem, kur Āzija ir uh, daudz investīciju Āzijā. Mēs tātad Eiropu neredzam arī mieru uzturēšanā Āfrikā. Tātad Āzijas drošība ir cieši saistīta arī ar reģioniem, kas ir tiešām mūsu tūmā, un tai jābūt uh, turpmāk arī mūsu prioritātei. Protams, ir jāstrādā pie risku mazināšanas un jāsamazina arī ievainojamība. Nedrīkstētu būt tāda uz trūkumu balstīta partnerība. Mēs nedrīkstētu pieļaust, ka tādas uh, jaunatīstības valsts kā Ķīna uh, Eh, pārpērk mūsu obligācijas, eh, kas viņiem dod zinām varu. Mums ir, protams, jāvērtē arī mūsu preču un pakalpojumu standarti. Nevajadzētu atkāpties no mūsu vēlmēm ieviest augstākus ekoloģiskos standartus un eh, augstākus sociālos standartus, neskatoties uz to, ka saskaramies ar, ar noraidījumu no Azijas galvaspilsētām. Un trešais jautājums, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs ilgtermiņā, ir tas, ka mums vajadzētu um, mazināt mūsu atkarību no uh, preču importa. Un mums vajadzētu turpināt uh, attīstīt savas nozares, uh, Eiropas ekonomiku turpmākajos uh, desmitgadēs. Uh, lai nebūtu tik ļoti atkarīgi no uh, svārstīgiem preču un izēvolu tirgiem. Ļoti svarīgi ir arī um, stiprināt mūsu uh, ietekmi, ekonomikas uh, atlapšana ir ne tikai mūsu Eiropas interesēs, bet arī Āzijā partneri interesēs, ka tad Eiropa atgūsies, gaida, mm, kad eh, varēs atkal paļauties uz uh, Eiropas spēku. Stratēģiskās partnerības tās uh, eh, centāmies izvērtēt pēdējos gados Un, manuprāt, ir jāturpina strādāt, padarot partnerattiecības daudzveidīgākas, nevajadzētu censties rast tādu pretstvaru Ķīnai. Un visbeidzot, kā jau es teicu, manuprāt, mēs varēsim nodrošināt sev lielāku ietekmi, ja dosim ieguldījumu mūsu kaimiņu attiecībās eh, kaimiņu politikā, kas eh, ir no Baltijas valstīm līdz pat tuviem austrumiem. Ir šī tā kā nedrošības josla. Mums ir eh, jāskata Āzijas stratēģija arī globālā perspektīvā, un mums tuvākās valstis ir jāskata prioritāri. Un ja būsim nopietni spēlētājs mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs, tad arī Āzijā to varēsim darīt. Mm. Lielas paldies, Jonathan! Un līdz ar to mēs esam uzklausījuši visus trīs mūsu ciemiņus un ir pagājusi e, šīs noklausīšanās ievadaļa, bet tagad ķersimies pie galvenajiem jautājumiem, e, ko mēs varēsim uzdot. Es gribētu teikt personīgi, ka es e, biju ļoti patīkam pārsteigts par šo prezentāciju kvalitāti. Es pieminēšu tikai pāris no tām. Es gribētu sākt ar nelielu stāstiņu no pēdējā uh, dialoga Singapūrā. Singapūrā. Eh, Indonēzijas prezidents uh, deva, sniedza savu ievadrunu un moderātori lūdza, jautāja, vai viņam šķiet, ka Eiropai un Krievijai vajadzētu spēlēt kaut kādu lomu uh, Dienvidāzijas drošības jautājumos un Indonēzijas pre eh, prezidents atbildēja jā, nu, Krievijai noteikti ir jāspēlē loma. Un mans jautājums e, jums, e, Jo kundze, jūs runājāt par cerībām. Un uh, ko jūs gaidāt no Eiropas, ja neskait to, ka Eiropa atrasinās savas iekšējās problēmas? Jonatans Huslāks eh, tikko teica, ka Eiropai vajadzētu spēlēt lomu. Vai jūs piekrītat tam, ko viņš teica, vai kādas ir tās cerības? Un otrs jautājums, kas man ir jums. Vai ir kādi labi piemēri dalību valstu vidū, uh, kas spēlē lielāku lomu nekā citas, un vai tas varētu kalpot kā paraugs kopīgai Eiropas darbībai, ko uh, mēs varētu attīstīt? Vai ir dalībvalstis, kas to jau dara? Un tad man ir jautājums arī um, doktorai Mārējai. Jūs runājāt par Eiropu kā iespējamu uh, atsvaru, un uh, Un lai spēlētu šādu lomu Eiropai ir nepieciešams ambīcijas. Jūs piesaucāt kopīgo deklarāciju starp Hillary Clintoni un Lediju Eštoni. Es eh, centos to atrast kaut kur Eiropas mēdījos, bet es neatradu nevienu rindiņu, ne avīzēs, ne televīzijā. Tad eh, kā jūs to saprotat, kā eh, Eiropa var kļūt par to, kas notur līdzsvaru? Un tāpat es gribētu saņemt eh, sīkākus paskaidrojumus par pārvaldību un uzņēmē darbības uh, dimensiju. Un, Jonathan, arī jums man ir jautājums. Mainīgie viedokļi, kas Āzijā valda par Eiropu, ko mēs ar to varam iesākt? Es redzēju vienā no jūsu slaidiem, uh, bija rakstīts, ka Eiropa pašlaik eh, tiek labāk novē, novērtēta nekā agrāk eh, Dienvidkorejā. Ar ko tas ir saistīts? Tālāk. Neviens no jums trījiem nepieminē ieroču sacensība uh, eh, Dienvidāzijas valstu starpā. Varbūt jūs varētu pieminēt šo jautājumu kaut īsumā. Un uh, varbūt sāksim ar atbildēm uz šiem jautājumiem. Paldies! Jūs uzdevāt jautājumus par cerībām. Es domāju, ka galvenokārt mēs skatāmies uz Eiropu kā uz ļoti nozīmīgu Eiropas Eh, es atvainojos, ekonomisko spēlētāju, un tāpēc mēs eh, ļoti uzmanīgi sam, sakojam līdzi tam, kā Eiropa atgūstas no eh, ekonomiskās krīzes. Taču mēs redzam Eiropas lomu arī ļoti daudzos jautājumos, kas nav saistīti ar ekonomiku. Filomena jau to pieminēja. Eiropa ir galvenais partneris Eiropas un Āzijas reģionālajos fórumos. Un Āzija citādi nemaz nevar uzkonstruēt preventīvo diplomātiju. Jo um, Eiropai tiešām ir ļoti daudz iespēju iesaistīties ļoti vajadzīgos dialogos. Jo pavisam godīgi runājot, uh, nu, mm, man šķiet, ka Eiropas Savienība mm, nevēlas vienu lietu, proti tā nevēlas uh, Uh, redzēt sevi kā ar ASV konkurējošu militāru lielvaru. Eiropa vienmēr liek uzsvaru uz ekonomisko aktivitāti. Un es domāju, ka Azija no jums var daudz mācīties. Es domāju, ka Āzijai būtu arī jāmācās noteikt sev standārtus un jūsu regulas arī mums uh, varētu kalpot kā paraugs. Nu, tie būtu tie aspekti, ko es vēlētos pieminēt. Paldies, uh, Mārejas kundze, lūdzu. Paldies eh, par jūsu jautājumiem. Es domāju, ka līdzsver jautājums ir Eiropas Savienības spēks Mēs jau esam uh, runājuši par to, kā uh, klusā okeāna Azijas daļā nu ne visi mīl Eiropas Savienību, bet uh, jāatzīst, ka ne visi arī mīl ASV. Un tas var tikt produktīvi izmantots. Atcerēsimies eh, mūsu vēsturi, īpaši buša laikā, un kādi norādījumi tobrīd nāca no ASV tā uh, laika pre, ASV prezidenta attieksme sabojāja attiecības ar dažām Āzijas valstīm. Un ai, e, Eiropas Savienība to var mainīt. Jo Eiropas Savienība ir maigs e, e, ekonomisks spēks. Un vēl viena lieta, ko es varu e, runāt, ir e, pārvaldība. Jo, lai arī Eiropā ir krīze, tomēr joprojām ir laba pārvaldība jo šeit tiek ievērotas cilvēktiesības un netiek ciesta korupcija. Un es domāju, ka Eiropas Savienība šeit var uh, palīdzēt attīstīt izpratni par tiesiskumu. Tāpat ir jārunā arī par sociālo labklājību. Tad, kad jūs aizbraucat uz kādu Āzijas valsti un runājat ar uh, uh, taksometru šoferiem, kas ir tie avoti, no kuriem visbiežāk var iegūt informāciju par parasto cilvēku dzīvi, tad jūs pārliecināties par to, cik lielas privilēģijas un priekšrocības tiek piešķirtas sociāli neaizsargātiem iedzīvotājiem tikai šeit Eiropā. Uh, Un tad mēs skatāmies uz Eiropas Savienību, tad mēs redzam, ka es ir ļoti labas normas attiecībā uz uzņēmēju darbību. Un uh, es domāju, ka Eiropas Savienība var lepoties ar to, kas saucas ekonomiskā, sociālā, uh, atbildīga ekonomiskā un sociālā attieksme. Te mēs, protams, nevaram nepieminēt arī Japānu, Ķīnu un Dienvidkoreju, kas vēlas, lai e, tām būtu e, biznesa sakari ar Eiropas uzņēmumiem. Un man šķiet, ka būtu ļoti labi, ja būtu dialogs tieši starp uzņēmējiem, tā vietā, lai oficiālās vizītes pavadītu tirdzniecības eh, un uzņēmē darbības pārstāvji. Un visbeidzot, eh, kas attiecās uz ieroču sacensību, tad eh, skaitļi tiešām ir um, tādi, no kuriem var uh, nobīties, un es domāju, vajadzētu uh, Eh, uzturēt ieroču embargo. Un mums noteikti vajadzētu mm, Eiropas Savienībai nodarboties arī ar bēgļu jautājumu, ar, eh, ar sadarbību uh, eh, lik, pasākumu ieviešanas jomā um, un tām līdzīgi. Paldies, Jonathan Lūdzu. Um, tad, kad mēs runājam par Dienvidu Koreju, tad uh, bija ļoti interesanti novērot, cik ātri šis viedoklis mainījās. Un uh, jūs varējāt skaidri redzēt to, cik ļoti um, ciešāka sadarbība maina sabiedrības viedokli. Un tad, kad mēs runājām par eh, ieroču sacensību, tad eh, tas nav tik vienkārši. Te runa ir arī par uh, armijas modernizēšanu un uh, šāda militāra modernizācija notiek visur reģionā. Es piekrītu tam, ka mums ļoti uzmanīgi jāpiegādā ieroča šīm valstīm, taču man būtu bijis grūti koncentrēties tikai uz Ķīnu šajā jautājumā. Manuprāt, pašlaik atteikties no ieroču embargo nav nekāda pamata, taču mums ir tikpat ļoti jāsargājās piegādāt ieročus Indijai. Indija bieži vien uh, uzvedās tikpat karēvīgi kā Ķīna. O, arī Indija ir teritoriālie strīdi ar Bangladešu, ar Šrilanku. Un uh, Es zinu, ko es runāju, jo pagājušajā nedēļā es piedalījos vienā no uh, sanāksmēm, kur organizēja viens no galvenajiem mm, uh, kuģu ražotājiem, un es biju šajā ražotnē, un es redzēju, kā tas uz vietas notiek. Bez šaubām ir nepieciešams kaut kāds ietvers visiem šiem jautājumiem mēs nevaram runāt tikai par ieroču embargo. Vispēcot es īsumā gribu izteikties par uh, līdzsvaru noturēšanu. Man šķiet, ka Āzijas pārstāvji paši īsti labi nesaprot, ko uh, uh viņi no mums grib. Bieži vien gan viņi ierodās uz Briselu un prasa mums te kaut kādas deklarācijas, bet uh, ļoti bieži viņi nevēlas neko vairāk par deklarāciju. Viņi vienkārši nevēlas, lai Ķīna iegūst pārāk spēcīgas pozīcijas. Un viņi vēlas šo Ķīnas skrējienu kaut kā bremzēt. bet es nedomāju, ka mēs nevaram spēlēt tādu pašu lomu reģionā kā amerikāņi. Thank you very much. Lielas paldies. Attiecībā uz ieroču dimensiju atcerējos kādu teicienu, ko uh, dzirdēju Par, uh, un tagad gribu dot vārdu uh, cilvēkiem zālē izteikties. Uh, lūdzu, ja deputāti vēlas izteikties, es noteikti jūs uh, pazīstu, bet ja citi gribi izteikties, tad lūdzu stādieties priekšā un tad jūs varat uzdot savus jautājumus un norādiet arī, kam ir paredzēts jautājums. Kurš vēlas pirmais izteikties? Please. Lūdzu. Uh, Xavier Nutin from the Policy Department of the Xavier Nuta no Eiropas parlamenta politikas departamenta. Man ir jautājums par šo te līdzsvarošanas jautājumu, un tas ir uh, jautājums Levī Mēs runājam par eh, ASV ietekmes reģionā līdzsvarošanu, bet jūlijā Klintons kundze un Eštons kundze eh, sniedza kopīgu paziņojumu par ES un Āzijas eh, un klusākajām reģionu sadarbību. Tātad mēs, manuprāt, vairs um, to tā nelīdzsvarojam. Mēs uh, esam ieņēmuši ASV pozīciju un sakojam viņu pieejai. Tātad es gribēju zināt, kā uztver ASEAN šo, šo vienoto paziņojumu, kā dažādās valdības to uztver. Liels paldies! Anna Gomeša lūdzu. Es ļoti, ļoti atvainojos, ka es tikko ierados, jo mums bija priekšsādātāja konference par Eiropadomu. Es ļoti Atvainos man žēl, ka es nokavēju prezentācijas, tātad varbūt uzdošu jautājumu, par ko kāds jau izteicās, bet es gribētu uzzināt jūsu viedokli par Ķīnas militārās spēcināšanas eh, sakām, eh, kādas varētu būt sakas attiecībā uz Āziju un arī uz Eiropu. Es nerunāju šeit tikai par ekonomisko ietekmi, es runāju par šeit par uh, spriedzi, par dažādiem konfliktiem, un tad uh, Ķīna stiprina savu armiju, kā tos uh, vērtē citas Āzijas valstis. Vai ir kāds trešais jautājums šobrīd? Nav. No. Nav. Labi, tad dosim uh, vārdu mūsu viesiem atbildēm. Lūdzu. Paldies. Xavier, man liekas, ka Tad, kad Klintone un Aštone sniedza savu kopīgo paziņojumu par eh, kluso eko okeāna un eh, Āzijas reģionu, manuprāt, daudz to nemaz nepamanīja. Bet man, vismaz kā es to uztvēru, es to pamanīju, un es domāju, nu tā nav laba zīme, jo tas atkal parāda, ka Eiropas Savienība, vismaz tāds bija iespējas, ka Eiropas Savienība vienkārši sekos ASV nostājai bet uh, tas. Uh, Tātad mēs, kad runājam par ar Eiropas Savienību, tad mēs domājam vairāk par ekonomiku. Un uh, tagad tad, tad mums radās iespējas, ka Eiropas Savienībai nav savas nostājas, tā vienkārši atbalsta ASV. Un ja mēs to attīstām tālāk, tad varētu teikt, ka tas no Āzijas perspektīvas, es nerunāju visu āziešu vārdā, kā šī te akadēmiski spekulēju, uh, Tātad kāda varētu būt reakcija? Tātad to varētu uzskatīt par rietumu uh, apvienošanos pretēji Āzijai, pret Āziju. Tātad tas ir tikai tāds uh, pieņēmums, bet ja mēs paraugāmies uz uh, politiku, tad uh, nebija nemaz tāda liela reakcija uz šo paziņojumu. Thank you. Obrigada. <laughs> I think... Uh... Paldies. Neskatoties uz to, cik uh, daudz preses uzmanības šis paziņojums pievērsa, to noteikti Pekina skatīja zinām interesi. Un es tiešām domāju, ka Eiropas Savienībai ir svarīgi saglabāt tādu neatkarīgāku nostāju atzīstot to, cik svarīgs ir ASV reģionā, šajā reģionā. Ļoti daudz laba darba ir paveikts uh, nozīmīgās dialogu lomās, to ir pas, pa, paveikusi Eiropa, es to novērtēju, un šis paziņojums to drīzāk vājina. Un ja Eiropas Savienībai ir ļoti skaidra nostāja, tad uh, Eh, tā nav pamanāma. Un arī šīs eh, bruņošanās eh, stiprināšanas jautājums ir svarīgs. Ir dažādas problēmas un izaicinājumi, kas tik viegli nepazudīs, un Āzijas uh, uh, spēlētājiem uh, šķiet ir eh, priekšstats, ka viņiem pašiem ir sevi jāaizsargā, un tāpēc arī ir šī bruņojuma stiprināšana. Eiropas Savienībā vajadzētu cieši sekot šiem jautājumiem, un, piemēram, Krievijas un Indonēzijas sadarbībai šajā jomā. Jāskatās, kas notiek, piemēram, Kambodžā, Vietnamā un Indonēzijā. Tie ir jautājumi, kas jāuzsver ļoti nopietni. Well, Paldies par šo te Eštons un Klintons eh, paziņojumu. Kas man nepatika, bija tas, kā tas tika uh, veidots. Tur nebija tāds iekšējs pārdomu process. Uh, tika saņemt ielūgumu no Vašingtonas, un tad uh, bija zināmas personīgi apsvērumi, kas tur tajā visā ieplūda, un varbūt draudzība tur spēlēja zinām lomu, un tad tika pieņemts šis paziņojums. Manuprāt, kā Ķīna to uztver ļoti negatīvi, manuprāt. Un um, tas tiešām vājināja uh, to uzticību, diplomātisko uzticību, ko, kura mums ir uh, Pekinā. Ko dzird no citām valstīm reģionā, ir tas, ka tas bija, lai parādītu, ka Eiropas Savienība it kā nav nemaz tik eh, neatkarīga, bet vairāk piekļaujas ASV. Gomešas kundzes jautājums par Ķīnas uh, militāro stiprināšanu. Manuprāt, tas ir tikai sākums. Un uh, runājot ar cilvēkiem Pekinā, neizskatās, ka būtu tendence uh, šo procesu pārtraukt. Manuprāt, Ķīnas vadība pēdējos gados uh, vairāk kārt ir atzinusi, ka uh, Ķīnai ir uh, jāveido spējas sevi aizsargāt un aizsargāt arī savas uh, aizjūras intereses. Bet nu nevar uh, visu vainu uzvelt Ķīnai. Jāsaprot, ka tā ir daļa no drošības dilēmas ar ASV, jo tur ir zināmas uh, atšķirīgas ģeopolitiskās intereses. Uh, Klusā okeāna rietumos uh, ASV ir uh, vienmēr, vienmēr uzturējusi savu militāro klātbūtni, un ņemot vērā vēsturisko pieredzi, ķīnieši uh, vēlas, zināmā mērā, uh, to labot un nodrošināsies, un uh, viņi saprot, ka viņi var kļūt par būtisku varu tikai tad, ja viņi sasniedz vismaz to pašu līmeni militārajā ziņā kā ASV. Tātad no Ķīnas viedokļa te ir uh, vairāk runa par uh, aizsardzību, bet ASV Ķīnas uh, drošības uh, dilēma noteikti vēl ietekmēs uh, uh, konflikts reģionā, Ķīnas jūrā, Austram Ķīnas jūrā. Un tas ir arī šīs strateģiskās neusticības dēļ, kas valda reģionā. Tātad vispirms ir jāpanāk uzticība starp šiem diviem milžiem, ja tā var teikt, un tad var domāt par Uh, daudzpusējā formāta sarunām, tādā reģionālā formātā. Bet, nu, tas tiešām ir tāds uh, diezgan grūts uh, uzdevums Eiropas Savienībā šeit noturēt līdzsvaru. Mums ir vēsturisks sēknes ar ASV, bet mums ir jāatzīst arī tas, ka e, ir ģeopolitiskās intereses un mērķi, kas mūsu starpā ir atšķirīgi. Tātad es un ASV. Thank you. Paldies. Sabīne. Gringu. Sabīne Maijere, politiskā padomniece zaļo grupā. Mēs uh, bijām ar savu delegāciju ASEAN galvenajā birojā un runājām ar ASEAN ģenerālsekretāru un tobrīd viņš pretnostatīja ASEAN militāro konceptu un drošības konceptu Eiropas konceptam, un viņš teica, ka mēs pilnīgi citādi uztveram cilvēku drošību. Tagad, kad mēs apspriežam bruņošanos, tad e, izklausās, ka viņi vairs neiebilst, bet no manas skatu punkta tas būtu ļoti nožēlojami, jūs teicāt, ka varbūt mums nevajag atdarināt ASV, bet jautājums ir par to, ko domā ASEAN. Varbūt, ka tur viņi vēl joprojām domā par cita veida drošību. Un mans otrs jautājums ir par to, kā jūs redzat Eiropas lomu uh, Tuvajos austrumos es īpaši domāju par Irānu vairāk nekā par Palestīnu. Man šķiet, ka jūsu uzstāšanās bija interesanti, kaut arī es nepiekrītu jūsu analīzei. Cik lielā mērā Eiropieši neaizstāv savas intereses, un tad, kad eh, mēs paskatāmies uz Indono, Indonēziju, tad visi tie sunīti, šīti, eh, etniskās atšķirības, kur uh, var rasties dažādas konfrontācijas. Kā jūs to visu vērtējat? Un pēdējais jautājums attiecās uz klimatu pārmaiņām. Tas ir, protams, pilnīgi cits e, jautājums. Vai Āzijā kāds pievienosies mūsu interesēm šajā jautājumā? Paldies! Šī ir pēdējā jautājumu kārta, tāpēc, ja jūs gribat uzdot jautājumu, dariet to tagad. Anna Gomeša atkal. jautājums ir par to, kā Āzijā skatās uz pašreizējo Eiropas ekonomisko un politisko krīzi. Kāds ir Eiropas tēls Āzijā pašlaik? Vai tā ir tikai vieta, kur jūs varat doties šopingā? Un tad ņemot vērā faktu, ka Āzija un daudzas Āzijas valstis ļoti smagi ietekmē viņu pašu 70. gadu ekonomikas krīze, vai viņi ir no šīm krīzēm un arī no 2008. gada krīzes ir kaut ko iemācījušies? Vai eh, viņi arī nodarbojās ar jautājumiem, ar kuriem mēs nodarbojamies? Uh, piemēram, kontrolēt finanšu tirgu vai Singapūra, joprojām tiek uzskatīta kā naudas atmazgāšanas vieta un nodokļu krāpniecības perēklis. Paldies, vai vēl kāds? Jo tā priekšsēdētājs lūdzu. Es esmu AFET komitejas komitejas eh, sekretariāta pārstāvis. Kāda ir lielākā atšķirība? Um, starp Eiropas valstīm un Āzijas valstīm. Vai eh, gadījumā tas nav cilvēktiesības aizstāvēšanas jautājums? Man šķiet, tas ir galvenais klupšanas akmens. Mēs pašlaik sastopamies ar ļoti dažādu pasauli, un Āzija pareizi apgalvo, ka pašreizējā situācija ir netaisnīga pret viņiem, jo Eiropa ir pārstāvēta ļoti daudzās institūcijās. Tāpēc mans jautājums ir par to, kādu iespējamu evolūciju jūs redzat Un kā var pārvarēt šo strupceļu, kurā esam nonākuši starp mūsu kontinentiem? Nu, man uh, tagad, mm, saka, priekšsādātais vēl ir pēdējais jautājums. Atgriežoties pie 2006. gada, Eiropas Savienība sākotnēji vēlējās uh, uh, vest pārunas par reģionālo BTN. Um, vai ASEAN politikas izstrādāšanas ietvaros ir vēlēšanās atkal uzkāpt uz citām sliedēm vai arī, nu, beidzot, uh, tā stratēģija ir pieņemama. Jonathan, vai jūs būtu ar mieru atbildēt pirmais šoreiz? Pirmais jautājums par ASEAN um, konceptiem, un ja jūs paskaties, kā viņi tērē naudu, tad nevarētu teikt, ka uh, viņu koncepts ir uh, ļoti atšķirīgs. Uh, visa spriedze, kas ir starp Ķīnu un ASEANu valstīm, to parāda. Un es ceru, ka šie konflikti atrasināsies. Otrs jautājums bija par mūsu lomu tuvajos austrumos, īpaši Irānā. Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un es nesmu drošs, ka mēs te varam runāt par Irānas politiku. Tas varētu pieminēt islām valstis Āzijā. Eh, es gribu teikt, ka tas ir visur eh, viens un tas pats. Mēs vienkārši cenšamies atbalstīt ASV tuvo austrumu politiku, kaut arī mums ir pašiem savi mērķi. Un varbūt uh, otru jautājumu daļu mēs varam apskatīt vēlāk. Finanšu krīze, tas ir ļoti interesants jautājums, īpaši, kad mēs uh, pievēršamies Pekinai. Un uh, ieklausamies, ko tur runā, tad izklausās uh, ka cilvēki ir pārliecināti, ka mēs būsim iestrēguši tajā krīzē uz ilgu laiku, un tad ir jācenšas rast veidu, kā izmantot šo krīzi savā labā, lai eh, nezaudētu naudu, pērkot grieķu un portugāļu parādzīmes. Un parasti Āzijā cilvēki e, uzskata, ka Eiropai ir savas problēmas, bet e, viņi uzskata, ka ar e, saviem samitiem, konferencēm un visādām citādām e, tikšanās reizēm Eiropa tiks savai krīzei pāri. Kamēr Āzijā viss ir jākonstruē no nulles Te mēs arī redzam, ka e, viņi redz gan mūs, gan sevi pašus kā ļoti trauslus. Un nākamais jautājums ir, kā tas var novest pie reģionālas koordinēšanas. Un šo, uz šo jautājumu es īsti nevaru atbildēt. Uh, Un tad pēdējais jautājums bija no kolēģa, kas sēž šeit prezidijā, proti starptautisko institūciju neatkarība. Man šķiet, ka daudzas Āzijas valstis politiski runājot atrodas tur, kur mēs bijām 20. gadsimta sākumā. Tur viņi runā par valsts nozīmi, par robežām, un tas ir normāli. Āzijai ir nepieciešams laiks, lai pavirzītos uz priekšu un mainītu savu uzskatu par šādām lietām. Un, kas attiecās uz starptautiskām institūcijām, mums ir ļoti uzmanīgi jāsako līdzi, kas tur notiek. Jo bieži vien šīs valstis cenšas apvienoties un, un panāk kaut ko uz mūsu rēķina. Viņi izmanto savus kanālus ar Latviņamerikas valstīm, ar Āfrikas valstīm, un bieži vien viņi i, i, cīnās par vērtībām un normām, kas ir pretrunā ar mūsējām. Un man šķiet, ka tam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību, kad mēs par to runājam. Paldies! Tālāk lūdzu doktori Jēvu. Nu, parunāsim par drošību. Mums šķiet, man ir, mums Azijas valstīs ir uh, kopīgs drošības ietvers. Te nav runa par cilvēku drošību. Uh, mēs te runājam par drošību, kas ir kā vajadzība. Te nav runa tikai par militāru aizsardzību, tas ir kā pamats sociālajai un ekonomiskajai attīstībai. Tāpēc mums ir tāds, tāda uh, kopīga pieeja. Un, protams, tad, kad, tad kā jau teica Jonatans, ir. Uh, tiešām pastāv šādas lielas bailes no Ķīnas, un tāpēc arī notiek šī sacenšanās eh, ieroču iegādē Bet jāatcerās, ka krīze Eiropā nav tikai e, ekonomiska krīze, tā ir arī sociāla krīze. Te ir daudz nopietnāk jautājumi, kas būtu jāatrisina. Un mēs zinām, ka būs nepieciešams daudz laika, lai to atrisinātu. Varbūt, ka finanšu krīzi uh, atrisināt ir daudz vienkāršāk, taču sociālā cīņa tas ir kaut kas e, grūtāks. Mēs te bieži vien runājam par to, ka palielinās nevienlīdzība. Mums ir ļoti daudz dažādu problēmu, bet ja paskatās tuvāk, tad mūsu problēmas ir ļoti līdzīgas. Mēs varam viens no otra mācīties, un mēs varam skatīties uz to, kā mēs veidojam politiku, un mēs varam mācīties viens no otra, kā veidot politiku. Protams, ka mūsu sabiedrības ir eh, ļoti atšķirīgas. Eh, mums tomēr ir vienam otrā jāieklausās, lai varētu eh, pārvarēt šo socioekonomisko krīzi. Paldies! Doktora Mārēju lūdzu. Nu, man īsti nav daudz ko teikt, jo lielākā daļa jautājumu jau tika skārta krīze. Nu, krīzes vienmēr ir palīdzējušas Eiropas Savienībai veicināt uh, integrāciju. Tas notika ASEAN plus 3 gadījumā jau. Un, Tā ir arī mācību stunda Eiropai. Tagad mēs redzam arī, ko mēs varam mācīties no Āzijas. Un tas, ko mēs varam mācīties, ir pieticība tēriņos. Bet, ap citu, jūs varētu mācīties ne, arī no Austrālijas, ne tikai no Āzijas. Un tad vēl bija jautājums par suverenitāti, par neatkarību. Eh, Eiropas Savienība pārakstīja nolīgumu ar ASEAN par ne, nu, neiejaukšanos. Un Es neesmu pārliecināta, ka mēs sasniegsim savus mērķus, ja mēs ierobežosim e, suverenitāti šajā Āzijas reģionā. Es e, domāju, ka mums ir jādomā par reģionālu integrāciju, un suverenitāte ir ļoti svarīgs jautājums tieši teritoriālu strīdu dēļ. Tāpēc šis jautājums ir ļoti sarežģīts Un visbeidzot par bilaterālajiem BTN. Um, tad, ja mēs paskatāmies kā piemēru uz Koreju, tad eh, jūs redzat, ka tur ir tikai tādi ieguvumi, jo Koreja bija ieguvēja no šī nolīguma, bet arī Eiropa tāda bija, un noteikti būs arī brīvās tirdzniecības nolīgums ar ASEAN, bet eh, šie nolīgumi jau ir parakstīti ar atsevišķām Āzijas valstīm. Tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienība izmanto tā saukto selektīvo reģionālismu Paldies! So, can... Paldies arī jums, un līdz ar to varam noslēgt šo uzklausīšanu. Programmā ir rakstīts, ka ir jāsaka noslēguma piezīmes, bet mums vairs nav laika. Noslēgumā gribu tikai pateikt, ka es ceru, ka mēs turpināsim mūsu dialogu. Paldies mūsu trim viesiem par ļoti informatīvajām prezentācijām. Paldies, ka ļāvāt mums uh,